Liebe, liebe kolēģi. Kolēģi, es vēlos jūs sveikt eh, mūsu šīs dienas sanāksmē. Šo pēcpusdienu eh, pieejamā darba kārtība ir jūsu priekšā. Nesam saņēmuši nekādas vēlmes grozīt šo darbu kārtību, tāpēc pieņemsim, ka tā ir eh, akceptēta. Uh, Otrajā punktā man nav nekādu īpašu priekšsēdētāju paziņojumu. Es vēlētos tikai norādīt tiem, kas to vēl nezina, ka šo pēcpusdienu maza delegācija dodas uz apvienoto karalistu uz Londonu. Mēs rītdien tiksimies ar dažādām personām, tostarp arī apvienotās karalistas parlamenta locekļiem, finanšu ministrijas, eh, apvienotās karalistas bankas un sociālo partneru pārstāvjiem. Uh, Ķersimies pie šodienas sanāksmes galvenās tēmas. Tātad ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Francijas Nacionālās asamblējas pārstāvjiem. Man ir tas prieks un gods eh, šeit eh, sveikt eh, Emanuēlī kungu. Viņš ir, viņš ir priekšnieks, es nolasīšu tātad. Uh, šis eh, viņa tituls pamata nosaukums nav īsti labi tulkojams, bet es lasīšu, viņš ir izmeklēšanas komitejas, kas pētīs spekulācijas mehānismu ietekmi uz ekonomikas funkcionēšanu, priekšsēdētājs. Es nezinu, vai to varētu formulēt vienkāršāk, saka priekšsēdētājs, bet nu tā tas ir oficiāli uzrakstīts. Un uh, Viņam blakus sēž Žans eh, Fransuā Mansēls, kas ir šīs komitejas referents. Eh, varbūt pāris vārdos par abu kungu karjeru un personīgo izaugsmi. Emanuelī kungs tātad ir vadītājs, viņš ir studējis politikas zinātni Parīzē. Viņš ir darbojies arī finanšu uh, pasaulē. Un 1978. Uh, gadā uh, ievēlēts Francijas Nacionālajā asamblējā, uh, daudzkārt pēc tam ievēlēts atkārtoti. Viņš ir bijis arī valsts sekretārs, sociālistu partijas pirmais sekretārs un uh, Viņam blakus uh, eh, mans elkungs ir studējis eh, tiesību zinātnes, arī politiskās zinātnes. Viņš ir uh, pabeidzis Francijas Nacionālo administrācijas augstskolu. Viņš ir uh, bijis infrastrukcijas un plānošanas jomā darbojies. Viņš eh, arī divus gadus ir eh, strādājis eh, Eiropas parlamentā no 84. līdz 86. gada, un šobrīd viņš ir mūsu referents. Kā jau jūs pamanījāt, mūsu komitejā mēs kontaktējamies ar nacionālajiem parlamentiem, uh, Mēs esam komunicējuši ar pārstāvjiem Madridā, Madridē, Prāgā, tagad dosimies uz Londonu, vēlāk ir plānotas arī Atēnas. Ir uh, sāktas sarunas arī ar Vācijas parlamentu, Bundestāgu, un iespējams, ka februāra pirmajā pusē mēs apmeklēsim arī Bundestāga locekļus attiecīgās eh, Bundestāga komitejas uh, dalībniekus. Un eh, es ceru, ka mm, mums eh, izdosies eh, organizēt optimāli atbildes uz mūsu īpašajiem septiņiem jautājumiem nacionālajiem parlamentiem. Un uh, Tādējādi mēs gūsim materiālu arī mūsu gala ziņojumiem. Tālāk eh, dosim vārdu Henrijam Emanuelī, pēc tam referenta kungam, un tad abi kungi varēs sniegt mums īsu pārskatu par viņu darbu, par galvenajiem secinājumiem. Un eh, tad mēs eh, runāsim arī par septiņiem jautājumiem, kas mums ir jāizskata. un uh, varēsim uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Un tad uh, būs kopsavilkums, kungi. Un tagad jums dod vārdu, lai jūs uzrunājat kolēģis. Merci, monsieur. Lielas paldies, priekšādātāja kungs. Paldies, ka esat mūs uzņēmuši šai komitejā iekļaut mūsu komitejas darbā. Mans ierosinājums ir tā, ka mēs izteiktos salīdzinoši īsi savos sākotnējos vārdos, un tad, protams, mēs varētu pāriet pie interesantākās daļas, mēs varētu atbildēt uz jautājumiem jūsu deputātu komentāriem un tam līdzīgi. Mēs vadam, es tātad vadu izmeklēšanas komiteju, parlamentāro izmeklēšanas komiteju. Tā ir um, viena no mūsu parlamenta kompetencēm mm, strādāt šajā jomā pie jautājumiem, kas pievērst mūsu uzmanību, tātad vadam izmeklēšanas komiteju un tāpēc varam piesaistīt revidentus, varam eh, nākt klajā ar dažādu veidu paziņojumiem. Nu, protams, šis darbs ir mazliet citādāks eh, nekā parlamentā, bet, nu, varam padziļināti skatīt mūsu interesējošos jautājumus. Pašā pieņēmumā mēs sākam runāt par uh, eh, tirniecības spekulācijām, jo atceramies, ka Grieķijas krīzes laikā tieši tas bija pat problemātiskākais, un tas joprojām ir aktuāli. Un izais punktā jūs jau zinat, ka spekulācijas un finanšu iestādes darbība pātrināja, pastiprināja šo krīzi un padarīja to vēl ļaunāku. Un beigu beigās Mums vajadzēja nonākt pie tādiem vispārīgākiem secinājumiem par krīzi kopumā, par to, no kā tā cēlusies. Ļoti daudz dzirdējām no akadēmiskajiem aprindām, runāja arī, izteicās arī uzņēmumu vadītāji, uzklausījām tāpat speciālistus tirgus jautājumos, pēc tam pētījām mehānismus, kas šobrīd darbojas um, šo finanšu tirgu regulēšanā, jeb, nu, regulējumu trūkuma. Es domāju, kas mums bija, mums tas bija ārkārtīgi interesanti. Mums bija apmēram 40 uzklausīšanas, uzklausījām 38 cilvēkus, pārstāvis no ļoti dažādām jomām. Tostarp bija arī cilvēki no citām valstīm. Mēs uzaicinājām, piemēram, uh, pārstājus, eh, nu, kā jau teicu, no citām dalību valstīm. Un nonā, esam nonākuši arī pie zināmiem secinājumiem. Eh, secinājums arī jums varēšu izklāstīt. Varbūt tajā brīdī, kad atbildēšu uz jautājumiem, bet varbūt, nu, plašāk par to izteikties varēs mans kolēģis par šiem jautājumiem. Bet, nu, kā jau teicu, rezultātā eh, mūs ļoti satrauca un arī nu, pārsteidza uh, šī realitāte, ko konstatējām visu šīs finanšu krīzes ietvaros. Nu, zināmā mērā mēs atklājam arī kaut ko jaunu, jo bieži vien ziņās tas nebija iekļauts no 2004. gada. Pie, pieaugums bija apmēram 15% gadā. Savukārt globālais pieaugums tikai 4%. Nu, rezultātā tiešām radās šis milzīgais eh, finansiālais burbuls apmēram no 600 eh, miljārdiem līdz 700 miljārdiem dolāru, nu mēs runājam par tādām summām, kas tika nodots apgrozībā. Un mēs bijām pārsteigti, jo eh, aptvērām, cik ārprātīgi milzīgas ir šīs summas finanšu tirgā, par ko mēs runājam, un tam, protams, ir arī zinām politiska aspekti, un tos vajadzētu politiski risināt. Mēs arī bijām pārsteigti, konstatējot, ka lielākā daļa finanšu transakciju uh, notika pilnīgā neskaidrībā, tādā kā miglā. Nekādas informācijas par tām nebija. Lielākā daļa transakciju finanšu tirgā, tirgos notiek uz tādām flotfarmām, par kurām netiek iesniegts atskaits. Mēs nezinām, kas tās īsteno, kas pērk, kas pārdod. Tās ir privāta rakstura trans transakcijas, un, protams, līdz ar to radas milzīgas grūtības tās kontrolēt. Ir grūti uzzināt, kas tad īsti notiek. Un beigu beigās tad pieņemt arī pasākums, kas ļautu izvairīties no šāda veida krīzes. Mūs pārsteidz šis parādības apmēri. Un tāpat laikā arī, nu, tāpēc esam tā ne, netieši empīriski uh, konstatējam, ka neesam izkļuvuši no krīzes, jo projām ir ļoti daudz jautājumu, kas ir iesādāti, kas nav atrisināti, jo finanšu krīzes apmēr bija milzīga, šis milzīgais spekulāciju radītais burbulis, tas saistīts gan ar komercdarbību, gan cita veida darbībām, ar jaunām tehnoloģijām. Uh, ar uzņēmumu darbībām nekustamo īpašumu tirgos un ļoti daudz dažādu aspektu. Un tāpēc jautājumu, ko mēs uzdevām, bija, kas tad būs tas nākamais spekulatīvais burbulis, jo pilnīgi noteikti, ka šai finanšu jomai ir milzīgi daudz seks un, uh, nu, nevienmēr, nevienmēr tas pavisam reāli atpūļojas reālā ekonomikā. Ir nepieciešams uh, stiprināt tirgu lai nodrošinātu stabilitāti. Turklāt daudz pētījām arī to, kas noticis tieši Eiropas līmenī. Jo, jāsaka, šajā jomā nevaram pievērsties tikai vienai dalībvalstī, nenoliedzami Eiropā jāskatās uz visu Eirozonu, jāskatās uz, jāskatās uz Eiropas Savienību un konstatējām, Es domāju, ka Eiropas eh, iestādes droši vien nonākuši pie tāda paša secinājuma, ka bija tādas direktīvas, kas ir īstenotas ar, nu, nelīdzsvarotā veidā, respektīvi tām vajadzēja eh, izveidot virkni alternatīvu platformu, un tā visu rezultātā radās šie tumšie fondi, neskaidrie fondi. Uh, Un lielākā daļa darbību netika atrisināta, jo sākotnēji šie tumšie fondi bija paredzēti tikai zināmiem darbību blokiem eh, biržās. Bet pēc tam ik pa brīdim dzirdējām, ka gandrīz katra banka Eiropā bija izveidojusi šādus tumšos fondus. Nu, un tad, kad bankas mēs eh, uzklausījām, tad mēs arī viņiem uzdevām jautājumus par šo jautājumu, vecām, ko viņi darījuši lietas labām, un teica, ka, nu, īpaši neko daudz ne. Atsevišķi pārstāvi teica, ka atsevišķi viedokļi bija, atšķirīgi viedokļi bija tiem, kur tas notika. Nu, piemēram, augstas frekvences tirzniecība, šī biežā tirzniecība. Uh, Un te runāja viens bankas pārstāvis, teica, nē, ka mēs pat īsti nemaz eh, nezinām, tas mums neat, neat, neatspoguļo lielu mūsu apgrozījumu daļu, pavisam nelielu daļu tikai. Tas mums lika, likās ļoti interesanti saņemt arī šādus viedokļus, jo, nu, kopumā tas ir cit, citādāk. Tā visa rezultātā nonācām arī pie zināmiem priekšlikumiem. Apmēram 20 priekšlikumi un 3, 34 šķiet kopā. Uh, Un, un nu, par tiem sīkāk runās mans kolēģis. Es jau man šķiet esmu pateicis gana daudz, ja ne pat par daudz, bet, nu, mans kolēģis tad varētu likt priekšā šos priekšlikumus, un pēc tam mēs būsim jūs rīcībā, lai atbildētu uz jautājumiem. Priekšādātāji, godātie kolēģi, liels paldies, ka esat mūs uzaicinājuši uz šo sanāksmi. Es tiešām augstu vērtēju to, ka jūs man ļaujat atminēties arī šos divus laimes gadus, ko pavadīju Eiropas parlamentā no 84. līdz 88. gadam. Nu, man bija gandrīz žēl atgriezties Francijas parlamentā pēc šiem diviem gadiem šeit, ko pavadīju kaismīgā darbā. Toreiz strādāju pie deputātu reglamentu un tam līdzīgi. Man tiešām ir lieliskas atmiņas par manu darbu šeit. Bet nu, tagad pāriesim pie mūsu pašreizējās uh, apspriežamās tēmas. Kā jau Emnēlīkungs teica, šī izmeklēšanas komiteja tika radīta pamatojoties uz ierosinājumu rezolūciju, ko pieņēma Socialistu partija parla, par, parlamentārajā asamblējā. Tas notika jaunā reglamenta ietveros. Priekšādātājs bija šīs grupas uh, vadītājs, viņš arī ierosināja šo rezolūciju un referents uh, bija opozīcijas pārstāvis. Nu, pašreizējā vairākuma pārstāvis, respektīvi es pats. Mēs strādājām ļoti lieliskos apstākļos, mums bija laba sadarbība, un tā visa rezultātā, visas šīs grupas, kas tiek pārstāvētas izmeklēšanas komitejā, tas ir 30 cilvēki, nonāca pie vienota viedokļa, ka ir jāpieņem ziņojums, tātad konkrēts ziņojums, kas ir arī jūsu rīcībā, un kur runājam par ierosinājumiem, ko esam izstrādājuši. Nu, Eiropas parlamentā, acīm redzot, arī šāda veida pārdomas notiek, ja man ielikungs jau atsaucās uz uh, to, ka uzaicinājām ļoti daudz dažādus cilvēkus un uzklausījām arī divus ļoti svarīgus uh, Jūsu komitejas pārstāvis Pervanš Beres lūk šeit sēž, tepat man priekšā, un Žana Paul Gozes. Tātad viņa abi ieradās pie mums uz komiteju un e, tās priekšā stāstīja par savu pieredzi, informāciju. Nu, un, protams, mēs uzaicinājām arī Mišelu Barņē, kas bija Eiropas komisārs šajos jautājumos. Tātad, jāsaka, mūsu darbs bija sasaistīts arī ar jums, nu, pēc iespējas ciešāk, un tiešām tas arī notika harmonijā ar tiem secinājumiem, ko jūs šeit Eiropas parlamentā pieņemat un izdarāt. Nu, turpinot to virzienu, ko nu pat Emanuēlī kungs arī definēja, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, gribēju vērst jūsu uzmanību uz pāris no šiem ierosinājumiem. Esam tātad izstrādājuši kopā 34 prie, priekšlikumus. Ehm, tos jūs varat arī izlasīt, negribu tos visus jums lasīt priekšā, bet gribēju komentēt pāris no tiem, lai pēc tam varbūt uzsākt tādas tālākas debatas un jūs varētu nākt klajā ar savām pārdomām par tiem. Nu, es pievērsīšos varbūt tiem, kas īpaši saistīti ar Eiropas mēroga problemātiku. Nu, es nezinu, vai šie, šis dokuments ir jums priekšā, bet, ja iet, tad pievērsīšos ceturtajam priekšlikumam. Tas uzreiz jau skar Eirozonu un Eiropas Savienību, jo tajā mēs ierosinam Un um, es zinu, ka nu, tas, protams, ir tāds strīdīgs jautājums. Tātad mēs uz, ierosinam daudzpusēju, labāku uzraudzību, ko varētu īstenot Eiropas iestādes un ko varētu, un politiku, ko varētu definēt dalību valstis, un eh, tā tad varētu sakot arī, būt arī saks šādu veidu politikai. Ierosinājums numur 5 ir vēl viens tāds, uz ko gribētu vērst jūsu uzmanību. Arī mums šķita svarīgi, šķiet arī grūti īstenojami, nenoliedzami, bet es domāju, ka jāskatās ne tik vien uz sistemātiskajiem riskiem Eiropas Savienības līmenī un riskiem, kas varētu pastāvēt Eiropas Savienības iekšpusē, bet vajadzētu darbā ņemt vērā e, un saskaņot darbu arī ar ASV darbībām šajā jomā ir pilnīgi skaidrs, kad redzam, kā šī krīze attīstījās, ka šāda sadarbība ir vajadzīga pilnīgi skaidrs, ka tai kontrolē, ko mēs grasamies izveidot uzraudzībai, veidosim, tai jāņem vērā arī informācija, kas ir ASV, tātad Eiropas līmeņa kontrole ir jāsaskaņo ar ASV īstenotajām kontrolas darbībām, jo šobrīd, jāsaka, nav nekādu sadarbības komunikācijas iespējas te pabam šīm struktūrām, un to vajadzētu nodrošināt, tā lai varētu, nu, ņemt vērā arī iespējamo uh, šādas krīzes atkārtošanos un pret to cīnīties. Protams, ir G20 mērķi šeit jāņem vērā, ir jānodrošina globāla kapacitāte tuvināties un jau spēt konstatēt tos riskus, kas varētu skart pasauli nākotnē. Trešais punkts, kas mums šķita ārkārtīgi svarīgs, un es domāju, ka tas eh, noteikti jums ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir viss, kas saistīts ar pārskatāmību tirgos. Un eh, te uzreiz gribu atsaukties uz jūsu aptauju, ko jūs izsniedzāt. Nu jā, eh, tā nu netika iesniegt izmeklēšanas komitejai, jo, protams, ka mēs savu darbu pabeidzām jau 2010. gada decembrī. Un tur tika uzdots jautājums par finanšu transakciju nodokli. Un eh, jūs tur atgādinājāt, lūk, ka tika pausta apņemšanās prezentēt šādas vēlmes, un tas notika pirmdien Parīzē. Un par šo tēmu runājot, ir skaidri jau ļoti labi izveidot nodokli, bet, ja mēs, kā jūs eh, drīz vien sapratīsiet, ja ja tiek noteikts šāds viedoklis, tad vairāk kā 50% no finanšu transakcijām globāli nu, izkļūst sveikā cauri, reglaments tās, neska, eh, reglaments tās neskars. Nu, tādā gadījumā mēs uzliksim nodokli tām transakcijām, kas ir notiek godīgi, kas notiek pārskatām, un savukārt tās, kas jau notiek tādos neskaidros apstākļos, tās netiks apliktas ar nodokli. Tādā veidā mums jānodrošina šī finanšu pārskatāmība tādā veidā, kas ļautu pārvaldīt visus finanšu operators un visas transakcijas. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Ir pilnīgi skaidri, ka šajā jomā mums nepieciešams gūt progresu. Un mēs esam eh, centušies arī konstatēt tās sekas, kas būtu negatīvas eh, šāda veida pasākumiem, piemēram, tiktu pieņemta direktīva finanšu instrumentu tirgumu. Un šobrīd esam jau konstatējuši uh, ka ir virkne arī nērtību, kas radušies tieši pārskatāmības jomā. Un šai saistībā esam nākoši klējā trim priekšlikumiem - 6, 7 un 8. Uzskatām tos par ārkārtīgi svarīgām tēmām un eh, mēs ļoti labprāt uzklausīsim, ko jūs domājat par šiem jautājumiem, kā šīs direktīvas varētu pārstrādāt tā, lai tās varētu izpildīt mūsu mērķus. Un jāsaka, to vajadzētu darīt jau gandrīz vai tagad, nu vismaz līdz 2011. gada vasarai. Un visbeidzot, eh, nu, lai būtu tāds pavisam lakonisks, vēl divi novērojumi, ko gribēju izteikt. Viens saistīts ar jautājumu, kas Francijai ļoti tūpies sirds, un tas ir eh, cenu regulējums visā izēvielu tirgu, nu, tīpaši attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Tātad šai saistībā devītais priekšlikums, kur runāja par Eiropas aģentūras izveidošanu, kas nodarbotos ar tirgus regulēšanu. Šeit mēs konstatējam, ka, lūk, tas ir jau par, nu, mēs esam jau aizkavējušies salīdzinot ar ASV, piemēram, un varbūt mums vajadzētu straujāk un efektīvāk virzīties uz priekšu. Uh, Un e, te es jums varu uzdot vēl vienu jautājumu, kas radīja mums ārkārtīgi daudz pārdomu. Respektīvi, kā tad varētu būt alternatīva? Mēs šobrīd domājam izveidot lūk šo Eiropas pasi attiecībā uz alternatīvajiem fondiem. Bet mēs baidāmies līdz šim, un par to tika arī runāts mūsu izmeklēšanas komitejā, ka šāda veida Eiropas pase varētu uh, būtu tāda nacionāla pasa, kas tiktu apstiprināta Eiropas līmenī, bet tā rezultātā rodas risks, ka to varbūt, tā varbūt nevarētu dot visas nepieciešamās garantijas šiem alternatīviem fondiem. Sa, nu, tā kā to mēs vēlētos Eiropas līmenī. Nu, lūk, tāds jautājums. Tas ir kā ir jautājums un vienlaicīgi arī tāds kāds atgādinājums jums par tiem priekšlikumiem, ko mēs izstrādājam savu darbu laikā, Eh, nu, cenšoties domāt par to, kā izvairīties no jebkādām turpmākajām krīzēm, lai tas, ko esam piedzīvojuši, neatkārtotos. Vienlaicīgi, protams, būdam reālisti, skaidrs zinot, ka šāda krīze var parādīties arī daudz kur citur. Tā var no, aizsākties kaut kur ārpus Eiropas Savienības lob, robežām, otrā Atlantijas okeāna krastā, nu, piemēram, kaut tas var notikt arī Āzijā, un tad kāda tad būs mūsu kapacitāte tai pretoties un paredzēt jau iepriekš tās radītās problēmas. Paldies eh, par eh, šīm precīzajām prezentācijām. Es vēlos eh, jums pateikties par jūsu ieguldīto darbu. Es jau iepazinos ar grāmatu, ko jūs esat izdevis, un es vēlētos arī ierosināt, lai nākamreiz. Uh, lai, lai, lai, lai tiktu uzdoti konkrēti jautājumi attiecībā uz uh, šīm uh, prezentācijām, ja tāda ir, un tad pēc tam mēs uh, varētu sniegt īsu kopsavilkumu par mūsu pašu secinājumiem un formulēt savus septiņus jautājumus. Varbūt, ka mēs varētu sākt ar referentu, ar pervanšu. Paldies, paldies. Paldies, ka organizējāt šo sanāksmi, jo tas ir ļoti interaktīvs veids, kā turpināt mūsu darbu. Manuprāt, priekšlikumos, kurus jūs esat izteikuši, ir dati, kas ir precīzāki, konkrētāki par tiem, ko mēs apskatījām savā ziņojumā, jo mēs uh, ņēmām tādu plašāku pieejama šajam jautājumam. Bet runājot par spekulācijas jautājumu, ir ļoti daudz labu lietu, ko mēs šeit izlasām. It īpaši jūs runājat par MIT direktīvas atkārtotu uh, pārskatīšanu. Runājot par tiesību aktiem, ko skata ekon komitejā, mēs skatījāmies uz krīzi un to, kā uh, tirgi darbojās. Lūk, šādus jautājumus mēs skatījām savā komitejā. Jūs minējāt, ka nav pietiekama regulējuma un tādēļ varētu rasties uh, būtiski ieņēmumi. Tāpat pieminējāt finanšu transakciju nodokli. Kā jums noteikti ir zināms, uh, šeit Eiropas parlamentā mēs uzskatām, ka šādu nodokli varētu īstenot. Un negaidot, līdz tas tiek ieviests globālā līmenī. Mēs esam tikušies ar dažādiem ekspertiem, un uh, atkarībā no eksperta rodas dažādi šķēršļi. Jūs minējāt šos uh, tumšos fondus finanšu transakciju nodokļa dotais būtu tāds, ka likuma devējiem būtu jāmaina šīs transakcijas situācijas, nodrošināt labāku veidu, kā pārvaldīt riskus. Mēs jau esam runājuši par sistēm, sistemātiskajiem riskiem, un ja mēs ņemam vērā to, kas ir G20 un viņu teikto, tad ir jādomā par cenām, par tirzniecību, kas nav caurskatāma. Jūsu 18. ieteikums. Tas ir saistīts ar centrālajām bankām un uh, mūsuprāt tas ir viens no priekšlikumiem, kurus varētu īstenībā un vēl tika runāts par reitingu lomu, ko nosaka reitinga aģentūras un to, kādas labumus tas nodrošina. Manuprāt, šeit ir divas problēmas. Pirmkārt, tieši šo reitinga aģentūru spēlētā loma un uh, to saistība ar regulātoriem. Piemēram, runājot, padomājiet par Bāzels komiteju tā ir ļoti nozīmīga loma. Un Bāzeles komiteja ir savā ziņā pieņēmusi domu, ka tirgus varas iestādēm ir jāatsakās no savas spējas kontrolēt tirgus un jāpaļaujās tikai uz reitinga aģentūrām. Tieši par to tika runāts uh, Bāzels, Bāzelē 2. Bankām šie reitingi būtu jāpadara publiski pieejami. Līdz ar to ir veids, kādā regulātors, tad Bāzeles komiteja deleģē savu lomu reitinga aģentūrām un ir jādomā arī par to, kā iesaistīsiet dalībnieki izmanto šos reitingus, un tas ir ļoti svarīgs elements, jo mūsu priekšsēdētājs ir referents par šādiem jautājumiem. Un ir piedāvāts grozījums, lai nodrošinātu konsekvenci. Līdz ar to jautājums attiecībā uz atbildību, kādu gulsts uz reitinga aģentūrām, arī ir ļoti būtisks. 26. priekšlikumā es redzu ļoti interesantu ieteikumu par Bāzeles līgumiem. Un jūs esat gatavi atbalstīt mūsu priešlikumu, pārvērst šos līgumus starptautiskā līmenī, lai mēs būtu tādā pašā līmenī kā mūsu amerikāņu partneri. Manuprāt, Francijas parlamentā gūstot atbalstu šādam priešlikumam, eh, tas eh, ļoti lielā mērā mums palīdzētu. Nu, tas eh, būtu viss no komentāru puses, bet man ir arī jautājums. Es vēlētos uzzināt, ko jūs domājat par mūsu priešlikumiem attiecībā uz finanšu transakciju nodokli. Nedaudz jūs jau šim jautājumam pieskārāties, bet, ja priekšādāja kungs neiebilstu, uh, es vēlētos pastīties uz citu mūsu ziņojumu aspektu. Tas iet tālāk par ekspertīzi attiecībā uz Eiropu komiteju. Tas ir saistīts ar debatēm, ko mēs noturam šodien. G20 un veids, kādā Francija gatavojās uh, vadīt G20. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, šajā ietvarā ir uh, jārunā par tās dēvētajām nodokļu paradīzēm. Šis jautājums agrāk bija ļoti aktuāls, bet tagad uh, vairs tik daudz uzmanības uh, nesaista. Bet, ja jūs vēlaties runāt par spekulācijām, tad nedrīkst aizmirst šo jautājumu par nodokļu paradīzēm. Un kā jūs skatījumā G20 varētu sniegt savu ārtavu šī jautājumā? Otrakārt, ja nemaldos Pitsburgas sanāksmē, tika izteikta apņemšanās vai kādā citā sanāksmē, bet bija apņemšanās, ka katra prece, katrs tirgus ir jāuzrauga, un arī šī saistībā mums ir radies iespējas, eh, piemēram, jūs minējāt eh, tumšos fondus, jūs teicāt, ka tas jūs satrauc šīs transakcijas, kas ir paralēls, Un mēs zinām, ka ir uh, dažādas problēmas, kas ir noveduši pie lielām grūtībām tirgu. Cilvēki jau saka, ka spekulācija nav iespējams definēt, un jebkurā gadījumā spekulātoru loma ir censties un iesaistīties šajos tirgos, kas tas viss ir novedis pie nelīdzsvara valsts finansēs. Bija citādāk, ka mums tirgus loģika, kur tika runāts par to, ka jāmazina Grieķijas reitings, un tad uh, tirgus spēlētāji iesaistījās uh, šī procesā, un viņi izdarīja ļoti lielas spekulācijas šajā situācijā. Un tādēļ G20 izteiktās apņemšanās, tas ir kaut kas, kas ir jāaptur prātā. Un treškārt jārunā par jautājumu par vienotu platformu visai Eiropai. Mēs jau teicām, ka Eiropai un tīpaši Eirozonai būtu jārunā vienā balsī starptautiskajā līmenī. varbūt par to jādomā tirdzniecības politikas kontekstā. Un mums jāspēlē ļoti spēcīga loma, neatkarīgi no tā, kāda ir ekonomiskā situācija. Mums ir jārunā vienā balsī, jo citā bieži vien mūs par to kritizē, ka mums tas neizdodas. Atvainojiet, ka es izteicos tik ilgi, bet es vēlējos runāt par jūziņojumu un arī uzdot pāris jautājumus. Paldies! Je répondrai à l'envers sur la voie unique. Atbildēšu jums nu, par šo vienoto balsi. Nu, es domāju, ka tas droši vien ir ļoti grūti, ņemot vērā šo Eiropas konstrukciju kopumā. Nu, vēlēties runāt vienā balsī un neveidot federālismu, nu jā, tas nav finanšu jautājums, tas nevar tā notikt. Tas nav monetārais un tā, tam līdzīgi jautājums, tas ir politisks jautājums. Nu, ir jau labi gribētu runāt vēl labāsī, bet ja tas tā noteikti, tam, ja tā, to vēlamies panākt, tad tas viņam jānotiek demokrātiski. Nu, un kamēr šāda vienota balss nav iespējama, tikmēr arī nav iespējams gūt panākums. Mēs turklāt ļoti labi zinām, ka vienota valūta ir daudz spēcīgāka, ja to atbalsta arī politika, vienota politika. Bet, nu jā, mēs visi esam daļa no vēstures, ko, kas, kas ir nesus savus korekcijas. Jebkurā gadījumā tie ir personīgi, nu, ne komitejas vārdā es gribētu tomēr izteikt tādu brīdinājumu pret ideju, par ideju, ka par šo vienoto balsī, ja mēs nebalstamies pietiekami spēcīgi uz demokrātiju, nebalstamies uz visiem viedokļiem, jo citādi var rasties starpības, domstarpības starp vienu viedokli, otru viedokli, un eh, Eiropol, nu, jāsaka, tas tāds tehnokrātisks sapnis, šis sapnis par vienoto balsi. Nu, tā ir tikai mana personīgā doma, protams. Un, uh, nevienu, nevienu nerunāju, nevienu cita vārdā šajā gadījumā, kad to saku. Protams, doma ir laba. Domāju, ka Franco piekritīs, ka sabiedrības viedoklis gan Francijā, gan Vācijā, nu, var būt ļoti dažāds. Un reizēm pat e, iet pretrunā šai Eiropas idejai kopumā. Nu, vienpār viena no pamat problēmām, ar ko šobrīd mums sastopamies, respektīvi šī demokrātijas problēma. Nu, tāda mm, demokrātijas deficīts zināmā mērā. Uh, Nu, tas man jāsaka šeit Eiropas parlamentā nenoliedzami, jo tieši jūs jau esat tas, kam jābūt tiem, kas atspoguļo sabiedrības viedokli. Nu, atkal personīgi, ja es gribētu, izte, ja es drīkstētu izteikt šādu personīgu piedomu, es at, nu, savam kolēģim Klinta kungam par šo Eiropas federālismu runājot, uh, man, kad es sākumā par to runāju, man teica, lūk, tas ir par agru. Bet tajā brīdī, kad jau notika balsošana par konstitūciju, es biju pret to jo es gribēju šo federālismu, bet es domāju, ka tas ir jau par vēlu. Nu, vienā brīdī tas bija par agru, pēc tam tas jau bija par vēlu. Un tāpēc es, nu, tā diezgan jūtīgi izturos pret šo jautājumu. Par citiem jūsu apsvērumiem - finanšu transakciju nodoklis. Nē, nu, tad debats mēs, protams, šobrīd neuzsāksim par šo jautājumu. Es pārsvarā atbalstu šo domu, bet tāpat laikā nenoliedzami tam visam jānotiek ļoti labā regulējumā. Uh, protams, jānodrošina visas šīs finanšu transakciju atskaites uzrādīšanas un kontrolas uzraudzības. Nu, tas jau ir, stā, tas ir stāsts, kas vienmēr ir bijis aktuāls, un tas attiec arī šo finanšu nodokli. Un, ja runājam par Eiropas līmeni, tad jau uh, tas nebūtu nav tik viennozīmīgi. Nav jau tā, ka nav, nebūtu arī citas alternatīvas. Un tad iznāks beigās tā, ka viena maksās, cita nemaksās, uh, nebūs vienlīdzības. Nu, šī autom, šis automātiskums šeit neiedarbosies tik vienkāršā veidā. Par nodokli runājot, es tomēr gribētu vēl teikt, ka ļoti skaidri ir, nu, protams, jāizseno debats par to, bet tāpat laikā e, ir ļoti skaidri jāpasaka, ko mēs no tā gaidam, vai mēs gaidam e, tādu nodokli kas regulētu situāciju, jeb tādu, kas būtu globāls instruments. Tie divi dažādi jautājumi. Mums komitejā ir arī šāds referents, kas strādā ar sadarbības jautājumiem, un tur tiek runāts lūk par līdzekļiem attīstības valstīm, Afrikai un tam līdzīgi, un, eh, un tur nav, nebūtu tik skaidri, ka šāda veida nodokļi varētu noregulēt situāciju. Es strādāju pie budžeta jautājumiem, kad biju ministrs, un es redzēju, kādas šī nodokļu grāmatas, tās bija milzīgi regulējumi dokumenti. Un es nemaz nerunāju tālāk par fiskāliem jautājumiem. Nu, nav tādas brīnuma receptes, diemžēl. Es no savas puses neesmu īsti pārliecināts, ka finanšu transakciju nodoklis obligātā kārtā nozīmēs eh, punkta pielikšanu finanšu spekulācijām starptautiskā līmenī kad bija finanšu komitejas eh, dalībnieks. Tas bija 2001. gadā, kad mums jau bija balsojums par šo Tobinu nodokli, respektīvi finanšu transakciju iedokli. Tā bija eh, Kanāda un Francija, un tas tika noteikts nulles līmenī. Nu jā, tāds bija tas stāsts. Tas bija tāds simbolisks balsojums, protams, tas notika, notic, nu, šobrīd varētu paaugstināt šo likmi, bet Bet, nu jā, nu pat ja mūsu republikas eh, prezidents cieši uz to uzskātu, nu ir jābūt skaidram, ko mēs no šī nodokļa gaidām. Nu, es domāju, jādomā ļoti spēcīgi par šo transakciju uzrādīšanas iespēju, pārsk atskaišu iesniegšanu, jo mēs nevaram monizēt kaut ko, ko mēs vienkārši nepārzinām, nezinām, kas ietilpt šai problēmā. Nu, un tā kā tas tika pieminēts, tāpēc es arī pārdu šo personīgo viedokli jo Francijā darbojas arī parlamenta grupās, strādājam starp abām asamblēm, tad starp senātu un asamblēju, tieši tā kā Bundestāks un ošu otra šī organizācija Vācijas parlamentārā sistēmā. Un šie jautājumi tiks apspriesti. Bija viens mirklis, kad varēja sīkāk par to runāt. Valdība toreiz eh, teica, ka lūk, mēs negribam uzsākt visu šo procesu. Uh, Es nu, domāju, šobrīd, atklāt sakot, tas ir jau par vēlu, un es nedomāju arī, ka ir kaut kas pavirzies uz priekšu. nu, ja mēs apņemamies saņemt informāciju par no šī palākās daļas, no transakciju daļas, nu, tad jāatceras, ka vienmēr būs tādas valstis kā Šveica, kas mums vienmēr saka, tajā brīdī, kad prasām informāciju, ka lūk, vai tad noticis pārkāpums, uh, Eh, nu jā, fiskāli kaut kāda nekārtība, bet mēs to par, eh, par, par noziegumu pārkāpumu neuzskatām. Un, eh, nu, tāpat laikā, protams, mēs arī zinām, ka neviens jau mūs šeit īsti neklausās. Eiropas valsts tepat ir, jā, nu, tāpat vienmēr ir šīs, pavisam netālu no mums šīs valstis, kas ir finanšu paradīzes joprojām. Viņi neklausās mūsos. Ja skatāmies uz, nu, dažus kaut ko dara, dažus nedara neko lietas labā. Nu jā, mums, mums arī ir zināmas tādas kabatiņas, bet es nevarēšu jums, neteikšu jums tagad to nosaukums. Nu, ir viena, kas ir ļoti tuvu jums priekšādātāji, pavisam tuvu jums. Un ir vajadzīga šī fiskālā konverģence. To, protams, saka ļoti tāda liela piesardzība, bet ja ir šī vienotā valūta, tad arī praksēji vajadzētu būt saskaņotāji. Nu, pat ja tā nav identiska, tas attiec uz fiskāliem jautājumiem arī attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem. Nu, protams, ir kaut kādas robežas nenoliedzam. Jūs jau zinat, ka tas ir tāds ļoti strīdīgs jautājums, un es domāju, ka jūs to ļoti labi zināt. Kolēģi, pavisam īsi par transakciju nodokli. Piekrītu Emanuēlī viedoklim. Tika daudz runāts par to izmeklēšanas komitejas darba laikā. Tika runāts par to, ka tas neatrisinātu visas šīs spekulācijas kontrols jautājums jo spekulanti varētu faktiski šajā cenā integrēt arī šo nodokļu daļu. Nu, rezultātā, kurš tad to maksās? Un tāpat laikā, nu, vairāk varbūt jādomā tieši par šo ieņēmumu pusi. Jā, tie varētu būt noderīgi atsevišķiem mērķiem, ko mēs savukārt vēlamies panākt finanšu kontrols jomā. Tālāk par fiskālajām paradīzēm. Nu, es esmu mazliet tāds optimistiskāks nekā Andrejs šai jomā. Kopš G20 iepriekšējās tikšanās reizes, kopš 2008. gada, tomēr jau ir gūts progress, zināms. Nu, protams, jā, netika ātri, varbūt, kā mēs to vēlējāmies, bet eh, ir spērts soļus priekšu. Savā ziņojumā mēs atsaucamies, šeit tas ir trešajā priekšlikumā, uh, mēs runājam par to, ka ir pilnīgi svarīgi, ir ārkārtīgi nepieciešams, lai G20 eh, eh, strādā pie tādu, atbalsta tādas politikas, kas vērš pret fiskālajām paradīzēm, lai tas notiek, nu tā regulāri, tiek iesniegt pārskati. Nu, protams, progress nenotiek tik ātri, jo projām ir visi šie patvērumi, jā, šīs fiskālās paradīzes, viss un tī, kurš tiek saņemts, pri, kur spekulanti var privileģēti mm, atpūsties un strādāt savus darbus. Bet tieši tā, nu, bet tāpat laikā process nav noslēdzies. Mēs turpinam cīnīties šajā jomā un panākumu būs. Kas attiec uz kredīt reitinga aģentūrām, ir trīs priekšlikumi, kas diezgan strikti, kas ir saistīti ar kredīt reitinga aģentūrām. Mums jābūt skaidrs, mums jāsaprot, ka mēs nerunājām ar to, ka, ka, ka viņas mums dod kaut kādas informāciju, kas mums nedara. Mēs nevaram viņus piespies mainīt eh, šos jautājumus. Mēs aptaujām ekonomikas profesors, un eh, viņi teica, ka, ka spekulācijas sākas tajā brīdī, kad ekonomiskie apstākļi to pieļauj. Nu, piemērs, kas mums visiem ļoti labi ir prātā, arī parāda, ka spekulācijas dzimst tai brīdī, kad ekonomiski apstākļi tam ir labvēlīgi. Savukārt, tas, ko mēs teicām, ka kredītreitinga aģentūrām ir ļoti svarīga loma spēlējama finanšu tirgo kopumā un arī attiecībā uz valstu parādiem. Un Pilnīgi noteikti tas jāaicina ievērot tie eh, ētikas kodeks, rīcības ētikas kodeks, kas jau ir pieņemti, kas ir spēkā. Un tāpat laikā jā, nu, jāliek tam domāt, ka tam vajadzētu varbūt nedaudz atšķirīgāk izturēties pret valstu parādiem nekā pret, teiksim, privātiem uzņēmiem, iestādījumiem, eh, nākot klē ar saviem reitingiem. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu tam norādīt, ka nedrīkst pilnīgi jau tādā ikdienišķā veidā jaukt kopā pilnīgi visus lūk privātos, privātos eh, vērtējumam pakļautos uzņēmumus un valstu parādus, valstis kā tādas. Nu, tas man sakāms attiecībā uz Pervanšu Beres teikto, un paldies Luņals viņai vēlreiz par to, ka viņas sniedza mums tik daudz informācijas, tā sastrādājoties ar mūsu izmeklēšanas komiteju. Äh, paldies! Tagad es došu vārdu diviem kolēģiem, tātad jautājumus uzdosim pa divi. Vispirms Tomas Mans un tad Olī Šmits. Paldies, priekšsēdētāji. Abi kolēģi izteikušies uh, savā dzimtajā valodā. Viņi arī izstrādājuši virkni priekšlikumu arī franču valodā. Un uh, priekšsēdētāji, uh, varbūt es neesmu uztvērs visas nianses, taču kopumā doma bija skaidra. Tātad par finanšu transakciju nodokli jums eh, ir taisnība. Ja ir runa par eh, skaidrām definīcijām, bet eh, ir skaidrs, ka mums jādomā par situācijām, Kas notiks, ja amerikāņi tam nebūs gatavi? Otrais jautājums - kredītreitingu aģentūras. Krīzes eh, komitejā tā mums ir ļoti svarīga tēma. Ir bijuši arī priekšlikumi, arī no manas valsts, Vācijas puses, proti, ka vajadzētu ieviest Eiropas kredītreitingu aģentūru. Un uh, trešais jautājums. Emanuelī kungs, jūs uh, norādījāt, ka valūta ir eh, arī politiski jāregulē. Un uh, nepietiek ar to, ka tiek formulēts stabilitātes fakts, bet pie tā arī jāpieturās. Un vai pati Francijas puse tam ir gatava? Jo īpaši ņemot vērā to, ka tā ir viena no valstīm, kas ir pretosies pret šādu instrumentu. Un vēl viens jautājums. Vai nepietiktu vienkārši, ja notiktu koordinācija un sadarbība ar mums? Vācijas un uh, Francijas pārstāvis Sarkozī kungs un Merkelas kundze ir bieži tikušies, un uh, ar, ar, arī jūs esat no diviem politiski atšķirīgiem uh, jautājumiem, vai arī jūs uh, šeit esat. Uh, vienisprātis un sadarbojaties, vai arī uzskatāt, ka mm, ir, mm, ka ir svarīgas jūsu pašu atsevišķās iniciatīvas. Un treškārt par spekulācijām. Es lasīju Žiroma Kavjēra grāmatu un uh, jā, ir runa par lielu krīzi, par Franciju, un viņš grāmatā ir norādījis, ka Jā, cilvēki ir motivēti vienmēr uh, nopelnīt noteiktas naudas summas, nevēlas, lai kaut kas viņus skavētu to darīt. Un uh, jautājums, eh, kā tas notiek Francijā, pirms lielajās bankās, kā un vai notiek kontrole, cik lielā mērā šo banku iespējas ir ierobežotas. Tātad, uh, vai pastāv kaut kādas iespējas veikt kvalitatīvas pārmaiņas? Mana kungs ir uzdevis ļoti daudz jautājumu, tāpēc es ļaušu vispirms mūsu viesiem atbildēt. Jo. Jā, jautājumu tiešām bija ļoti daudz. Par kavielu runājot. Es domāju, nu, es esmu opozīcijā Francijā. Šai politikā mums, man bija tāda ļoti strikta pozīt nostāja pret bankām. Uh, Nu, tīri varbūt profesionāli iemeslu dēļ. Nu, varbūt tāpēc, ka es pazīstu šo jomu, varbūt tāpēc bija tāds striktāks, eh, nepieļāvīgāks. Bet es patiešām domāju, ka Francijas bankām pilnīgi noteikti Francijas bankas ir, nu, viens no viskontrolētākajām visā Eiropā. Nu, tas tāpēc, ka tā ir tāda veca tradīcija jau no 1945. gada mm, tās ir pakļauts valsts kontrolē, pavisam oficiāli tā ir valsts kompetence, un pēc tam valsts deleģēja uh, Eh, dažādu veidu operatoriem, nu, no atkarībā valsts vai privātiem, pārsvarā šobrīd privātiem operatoriem šos uzdevumus, bet šī kontrola saglabājas ar banku komiteju un tam līdzīga. Nu, ka viekungs, jā, viņš šo so eh, viedokli pauž, ka no bankas iekšpuses, un tas vairs jau no tāds sistemisks risks. Es negribu aizstāvēt šeit Francijas banku, jo, eh, nu, manā valstī šī kritika, protams, tiek izteikta šad un tad ļoti bieži, nu, uh, Tāpat laikā domāju, ka šajā krīzē, nu, Francijas banka jāsaka, nebūtu nebija, nu, nu tā galvenā vaininiece. Nu, un es domāju, ka tas ir tieši tāpēc, ka tās ir tiek daudz vairāk kontrolētas nekā citās valstīs. Kas attiecas uz Merkel un Sarkozy, nu, es nedomāju, ka viņi nonāks pie kaut kādas politiskas vienošanās. Man liekas, ka Mitterāns un Kols savā laikā labāk sapratās nekā Merkel un Sarkozy šobrīd. <laughs> Bet, nu jā, mēs jau zinām, arī agrāk bija šis karstestēns un tā tālāk. Tur bija arī cita veida komunikācijas un alianses. Nu, protams, šīs konjunktūras, šīs sistēmas kopumā, protams, ir tādas, kas vairāk definē šo sadarbību nekā tās personības, kas, kas tās vada tajā brīdī. Starp Vāciju un Franciju, nu, Reizēm mēs, protams, zinām, ka mēs ar šo sadrausies čadarbību, no nu, aizvainojam it kā pārējās, pārējās valsts, nu, ir šis mm, frankovācu pāris, bet, nu, kā mēs zinām, tad arī pāriem, precētiem pāriem dzīve nekad nav viegla. Nu, ja tas ir tāds, ja tas ir tas kriterijs, tad jā, tad tā, tas tiešām ir tāds precēts pāris, kas to vien dara, kā strīdās. Nu, bet mēs pilnīgi noteikti uzstājam uz ekonomisko pārvaldību, un tas nu, ir jau ļoti ilgi, un problēma ar šo ekonomisko pārvaldību, nu, vismaz man ir eh, tāda, un pēc atgriežos pie priekšējo jautājumu, ir tāda, ka tas, protams, tā, protams, ir jāīsteno, tā ir nepieciešama, bet tāpat laikā tai jānotiek uz demokrātiskas vienprātības pamatiem. Nevar kāds tehnokrātisks orgāns kaut kur pieņemt lēmumu, uh, pretēji sabiedrības viedoklim uh, un, un tad no aizmugurs, pa aizmugurs durvīm kaut kur iestumt šo jautājumu iekšā. Nē, ir vajadzīga pilnīga konverģence šai kopējā pārvaldībā. Nu, ja ir vienota valūta, tad tas viss ir tikai loģiski. Par stabilitātes paktu runājot. Šai saistībā man vienmēr bija diezgan liels šaubas, jo mana, nu, mana pieredze liecina, ka neviens to īsti ne, neievēro un varbūt arī neievēros. Demokrātiskām valdībām, nu vienalga, vai tās būtu kreisās vai labējās valdības, tātad neatkarīgi no krās eh, valdības vienmēr teikušas, lūk, mēs nevēlamies piedzīvot sliktu sabiedrības viedokli, jo pri, tāpēc, ka prioritāte ir ievērot paktu, stabilitātes paktu. Demokrātijās tāds nenotiek. Es domāju, tā tas drīzāk notiek kodos autokrātiskos režīmos, bet demokrātijas ietvaros ļoti svarīgs ir sabiedrības viedoklis. Un šis likums, nu, ir tieši tāds. Un tad, ja šie skaitļi noteikti tiek sniegt, pasniegt tā, ka, lūk, tie ir obligāti jāievēro, tad, nu, ko, tad kāpēc tad ir šie skaitļi? Neviens nezina, kāpēc 60, kāpēc 70% tiek noteikti, kāpēc nevar kāpt pāri, vienam 60, Libānai vēl nes cik, vēl citu procentu, 200 pat un tad tāpēc mēs viņus uh, atbalstām, tad kur, kur ir šī loģika un šis uh, likums, ka tas tiek noteikts, tas nedrīkst būt pārāk neelastīgs, jo tādā gadījumā tas netiks ievērots, un tieši tas arī ir noticis, tas notika ar Franciju iepriekš, protams, arī Vācijai, un tas var notikt, nu, jebkuram, nu, protams, uh, jāsit pie koka, lai tas tā nenotiktu arī šeit Briselē, bet, nu, tas ir iespējams. Nu, mēs varbūt šeit neesam viensprāts ar manu kolēģi, mums bija diskusijas par šo jautājumu. Bet mēs nevaram iet ārpus to, kas ir jau pieņemts. Nu, jāsaka, mans viedoklis tāds nē. Es uh, nedomāju, ka tas ir iespējams, jo realitātē tas vienkārši nebūtu īstenojams. Un tā tad ir vajadzīgs respektēt šos konstitucionālos noteikumus, Bet, nu, kad tas nonākam pie ekonomikas, tad uh, var teikt, jā, mēs esam par ekonomisko pārvaldību, par stabilitātes paktu. Bet man nav nekāda ilūzija, ka tas ir ārkārtīgi grūti ievērojams pakts. Un ja kāda valdība kas ievēro stabilitāti, e, tad dabūs krist sabiedrības un viedokļu rezultātā, tad pēc tam nāks vietā valdība, kas šo paktu atkal vairs neievēros, jo tas būs parastrīgs Olu Šmits lūdzu. Thank you very much and thank you for. Paldies. Un paldies par jūsu interesantajiem komentāriem, it īpaši pēdējā daļa. Es esmu no mazas valsts, kura nav Eirozonā. Un uh, Es esmu starp tiem, kas ļoti vēlas, lai man valsts pievienotos Eirozonai. Un jāsaka, jūsu pēdējās piezīmes nepārliecina mūsu pilsoņus, jo tad, kad mēs uh, noturējām referendumu, viņi tieši to arī teica. Lielās valstis tās neievēlas stabilitātes un izaugsmas paktu, jo ne, tādēļ nepievienojoties, tas radīs tikai lielu jūtcekli. Un Interesanti, vai jūs savā ziņojumā esat skatījušies, ņemot vērā, ka jūs pieredzējuši politiķi, jūs bijāt fāzē pirms eiro ieviešanas, tad, tad kad tas tika tikai veidots, jūs bijāt klāt, kad tas tika veidots, un tagad jūs esat arī daļa no krīzes. Vai jūs uzskatāt, ka Francija un arī jūs paši esat daļēji atbildīgi par to, kas Eiropā notiek? jo nevaram runāt tikai par to, ka tirgus ir izgāzies, arī politika ir izgāzusies, un iespējams arī politiķi. Kad mēs bijām Portugālē pirms divām nedēļām, viņi atzina, ka viņi ir kļūdījušies. Spānijā savukārt, kur mēs ieradāmies vienu dienu vēlāk, viņi teica, nē, nē, mēs nekādas kļūdas nesam pieļāvuši, visas kļūdas tika pieļautas Kanzasā, uh, ar uh, neizdevīgiem kredītiem un tā tālāk. Es uh, nekādā veidā nevēlos jūs aizvainot, bet es domāju, ja Eiropa um, grib, lai viss izdotos ilgtermiņā ar 27 dalībvalstīm un 27 dalībvalstīm Eirozonā, jo es domāju, ka tas ir nepieciešams, tad mums ir jāiemācās ievērot noteikumus. Ja mēs nevēlamies ievērot noteikumus, ja mēs tos uzskatām par dumjiem un pārāk stingriem, tad es domāju, ka tad jau nav jācenšas šos eh, noteikumus īstenot. Kādi jums būtu komentāri? Otrs jautājums, vai es pareizi sapratu, ka jūs vēlaties atbrīvoties no intensīvas tirzniecības, bet uzklausījāt ekspertus un tad šo iniciatīvu nolikāt malā. Tas pats attiecās uz short selling. Jo tas arī ir politisks jautājums starp Vāciju un Franciju, un ir eh, cilvēki, kas vēlas aizliegt šo īspārdošanu. Un kāds ir jūsu viedoklis, vai šāda īspārdošana ir liederīga tirgum, vai tas dod kādu labumu? Varbūt uh, vienkārši informācijai pateikšu arī, ka es esmu liberāli noskaņots. Sežu, Kafarātī. Kafarātī, kungs. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, tā uzmanība, kas ir pievērsta finanšu pasaulē un tās iekšējai dinamikai un noteikumiem ir pilnīgi pamatota. Un uh, kā mēs labāk varētu sniegt atbalstu šim sektoram? Man ļoti uztrauc, ka šāda uzmanība uh, nedos jaunus noteikumus, jaunus noteikumu variantus es domāju, ka nedrīkst aizmirst par politisko aspektu dažiem no fenomeniem, ko mēs šodien šeit skatām. Tas nebūtu pareizi. Un man jautājumi jums. Raugoties uz problēmām, kas saistās ar vienotās valūtas attīstību Eiropā. Piemēram, jūsu ceturtais priekšlikums. Var, protams, saprast, ka ir šādas bažas un tās mums ir kopīgas, bet vai ir iespējams aizstāvēt vienoto valūtu tad, kad viss aiziet greizi, vai labāk to nebūtu darīt pirms tam? Ja mēs tagad gaidīsim, kad problēma notiks, vai tad tiešām mums izdosies politiskā līmenī stiprināt Eiropu, vai mēs redzēsim lielāku ekonomisko konverģenci un domājot par fiskālajām politikām, uh, kas kļūst arvien atšķirīgāks, nevis līdzīgāks. Es ļoti rūpīgi noklausījos, ko jūs uh, atbildējāt uz parvanšu komentāriem par finanšu transakcijas nodokli. jo vairāk šis nodoklis tik uzlikts, jo lielāka negatīva ietekme tam būs uz uh, transakciju tirgu. Bet uh, jāapskatās uz to viss Eiropas skatījumā. Ja nevarat kaut kādu sistēmu izmantot vienā valstī, neatkarīgi no tā, cik tā ir liela, varbūt jūs varat to izmantot visā līmenī, visā Eiropā. Protams, Eiropas budžetam būtu jākūt autonomam šādā nopietnā krīzē. Uh, jo izaugsmas politikas tiek īstenots ar pieejamiem resursiem, tātad tas ir visu resursu kopums, kas ir valstīs, bet tā ir tīrā ilūzija. Mēs jau balsojām par 2020 stratēģiju, bet mums nav nekādas autonomijas pašiem par savu budžetu, un mums nav elastīgu resursu, kurus mēs varētu piesaistīt pēc saviem nolūkiem. Un tad es redzu šo lielisko dokumentu, bet tas ir tikai papīrs galvā. Gal Nu, ja viena valsts nav pietiekami liela, tad varbūt Eiropa varētu izmantot kā atsaucas punktu. Būtu ļoti žēl, ja mēs uzsāktu šādas debatas un beigās izlēmtu, ka neko ne nedarīsim. Mēs redzam, ka dažās jomās diskusijas attīstās runājot par Eirobu obligācijām, par finanšu transakciju nod, nodokli, par valsts parādu jautājumiem. Un tikai pirms pāris mēnešiem par, tika uzskatīti par tādiem sapņiem, bet tagad viss ir ļoti ātri attīstījies un cilvēki ir atvērtāki citām vairākām idejām. Tādēļ padomāsim par šādu starpvalstu uzraudzības iespējamību. Un te nu mēs esam runājam ar mūsu cienījamiem viesiem, un šķiet, ka neviens nav pret to, ka tiek palielināta uzraudzība, bet runājot par praktiskajiem jautājumiem, nu, iestājās pilnīgs klusums. Cilvēkiem ir jābūt gataviem īstenot un ieviest jaunas sistēmas, un ja viņi nebūs gatavi, nekas arī nenotiks. Un tagad ir tāds haus jo pirmā lielā krīze jau visu ir sagāzus atžgāni. Attiecībā uz mazajām valstīm tika pieņemts lēmums tām palīdzēt, neatstāt tās likteņa varā, bet ja skatāmies uz to, kā krīze ir pavirzījusies, tad viena no lielākajām Eiropas valstīm nespēs laikā norēģēt un darīt visu, kas ir nepieciešams, jo vienkārši noteik, notikumi to apsteigs. un tā rezultātā jūsu zirgs nevis pārliks pāri sētē, bet apstāsies un pāri sētē pārlidos jāpnieks. Jā, atbild droši vien dosim mēs abi, jo par vienu es varbūt vairāk zinu, uz otru nē. Nu, redzēsim. Vai mums jāuzņems kāda atbildība? Tas bija jautājums, ko uzdevu Šmitkungs finanšu krīzes ietvaros. Jā, protams, protams, ka politiķi ir arī atbildīgi par to. Bet, eh, nu, tie bija arī tie politiķi, kas teica, ka jau gadiem jau, ka vajadzētu deregulēt. Nu, es neatbalstu neviens ne otru, tas nekad nav bijis mans jājams zirdziņš. Kad notika šī deregulācija finanšu sistēmā, bija šis stīgela likums un tam līdzīgi Un tad bija atsevišķi, un arī viņi tika atbalstīti, kas teica, ka lūk, jo mazāk būs regulējuma, jo tirguma labāk klāsies. Un, un redzējām, ka, ka tāds nenotika, svītrojot visus šos noteikumus, regulējums tirgiem nebūtu, nevedās tik labi. Rezultātā krīze bija ļoti nopietna, tā ļoti dārgi maksāja ne tikai eh, tās dalībniekiem, finanšu iestādēm, bet tas ļoti dārgi maksāja arī iedzīvotājiem. Nu, lūk, nu, Tā ir ļoti tieši atbild, manuprāt, uz jūsu jautājumu. Es, eh, ne, es neteicu, ka nevajag ievērot likumus, kas ir pieņemti. Nē, es tikai teicu, ka nevar noteikt tādus likumus, kurus jau iepriekš mēs zinām, ka nebūs iespējams ievērot jo eh, tad tā visa rezultātā, nu, vismaz šobrīd tā tas ir noticis, jā. Noteikumi ir vajadzīgi, tie ir jāpieņem nenoliedzami, un tie, protams, ir arī jāievēro, bet no atsevišķi noteikumi varbūt ir jāpie, jā, jāceļ, tāpēc, ka, lūk, ir tāda vai citāda eh, īpaša apstākļa, ārkārtēji apstākļi, un, eh, un tas ir tas, ko es teicu, to, šādu principu atstāju. Un visbeidzot par finanšu nodokļiem, transakciju nodokļiem, ko Fratīkungs to pieminēja, es atbalstu atbalstu šādu finanšu nodokli. Parlamentā, kā jau teicu, par to nobalsoju 2001. gadā. Bet es vienkārši gribu teikt, ka politiski tas man interesē, jo tas varētu, tāpēc, ka tas varētu būt resurs, nu, vai no Eiropas budžetam, federālam budžetam, vai manas tautsēmniecības attīstībai, bet es nedomāju, ka šī metoda pat par sevi ir tāda, kas palīdzētu noregulēt finanšu tirgu. To es neatbilstu, tātad es esmu par šo nodokli, bet citu iemeslu dēļ lai savukārt, lai finanšu tirgi tiktu atbilstīgi regulēti, nu, tad ir jānovērš šīs eh, fiskālās paradīzes un tumšie fondi, un, eh, nu, lūk, 80% no šiem ārpus biržas atrasinātajiem instrumentiem eh, tiek tirgoti vispār ne, neies, ne, neuzrādot tos nekādās atskaitēs un nekādos ziņojumos, tie neparādās. Un uh, ne ar kādu brīnumu palīdzību mēs nevaram pēkšņi visu to atrisināt, lūk, ar šo finanšu nodokļu jautājumu. Nu, kolēģiem varbūt vairāk viedoklis būs par visiem šiem jautājumiem, vai ne tā? Jā, jā, jā, salīdzinoši, jā, protams. Nu, jāsaka, šeit ekonomikas jomā, nu, man ir mazliet cits viedoklis nekā man Elīkungam. Es domāju, ka ne jau politiski, at, politiski atbildīgi ir izdarījuši kļūdu. Nē, mēs visi kopā, visi iedzīvotāji ir dzīvojuši uz kredīta. Un ļoti ilgi, pārāk ilgi. Un pat, ja tā ir valsts, kas sākotnēji ir ārkārtīgi bagāta, nevar uzskatīt, ka tā var mūžīgi tērēt vairāk nekā nopelnīt. Un tāpēc tas deficīts arī radās. Tas attiec arī uz Franciju nenoliedzami problēma ir tāda, ka ir jāspēj noskaidrot, vai šis parāds, nu, Cik liels tas var būt? 20-30% no IKP. Nu, te var mūžīgi diskutēt par šiem skaitļiem, bet viena lieta ir skaidra. Ir vajadzīga pilnīgi noteikti tāda mot finansiālā motivācija atsevišķās dalībvalstīs, kas eh, neļautu eh, pieļaut šādus milzīgus parādus, bet tas attiec uz valstīm arī ārpus Eiropas. ASV, piemēram, šobrīd arī dzīvo tādā situācijā, kas nevar būt ilgspējīga. Nu, un tālāk tas tikai, tikai loģika, kas šeit eh, stājas spēkā. Nu, stabilitātes plānu jau var skaidrot, un galvenais tās pieņēmums ir tāds, ka deficīta var būt, parādi var būt labi investīcijām ilgtermiņā, infrastruktūra radīšanai, lielām plašām investīcijām, tautsēmniecības attīstībai, jā, jābūt tādiem instrumentiem, bet nevar nemitīgi, piemēram, eh, piešķirt eh, atlaides šādiem ilgiem parādiem jo vienā brīdī tomēr būs, būs pie durvīm arī eh, ties, ties pārstāvis un liks šo parādu samaksāt. Otrs, otra, otra piezīme par eh, atgriežoties atkal pie kavielu gadījumu, pie bankām. Mēs uzklausījām arī eh, parlamenta finanšu komitejas pārstāvis runājam ar banku patroniem par to, kā tad notiek šīs spekulācijas, kā, kā tas iespējams. Un viena lieta, kas mums radīja bažas, bija tas, ka šie banku vadītāji mums teica, es domāju, ka varam to arī atklāt pateikt, viņi teica, ziniet, nu, tas, kas notiek uh, šai, šai tirgu, kā jūs gribat, lai mēs to pārbaudam? Mums ir matemātiķi, kas 15 gadus ir strādājuši pie tām, viņi ir izveidojuši visus šos modeļus, kas pilnīgi noteikti ir eh, vienkārši spīdoši, izcili, bet mēs nespējam tos pāraudīt, mēs nevaram pārbaudīt, vai tie ir efektīvi vai bīstami. Un es domāju, ka tā ir pavisam nopietna problēma, un tieši tāpēc es to arī nu patās jau teicu kolēģiem, tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka varbūt vajadzētu vienkārši aizliegt zinām, zināms uzstādījumus, nu, piemēram, šo automatizēto augsts frekvences tirzniecību vai vēl citas, tieši tāpēc, ka tos nespē, nav iespējams reāli ekonomikā pārbaudīt jo tie gal galā var kalpot kā spekulācija veicinošs faktors. Un tas var radīt, nu, ļoti būtisku risku tālāk, sistēmisku risku radīšanā finanšu sektorā. Tālāk par nodokļiem vēlreiz runājot. Mēs joprojām eh, strādājam ar sistēmu, eh, kur šos nodokļus nevar skatīt atsevišķi no pārējiem. Šis nodoklis kāds pats pa sevi var radīt arī, piemēram, traucējumus ekonomikas dalībniekiem, mm, ja tas netiek piemērot starptautiski, kas attiec finanšu transakciju nodokli. Nu, Francijas sabiedrība, piemēram, pagājušajā gadā izteicās, ka vajadzētu kaut kādu veidu piemēru. Nu, piemērs varētu rasties Eiropas līmenī. Un, ja jūs Eiropas līmenī varat vienoties par šādu nodokļu izveidu un noteikšanu, tad tādā gadījumā Mēs varam uh, lūk parādīt to, kā piemēram arī pārējai pasaulē. Un ar kā tādu atkāpu var teikt, ka mums nevajag apšaubīt pašiem sevi. Pasaule. Mm, nu, te varam atsaukties uz karikatūru zīmēm, kas parādījās Nu, ka, ka mēs strādājam pasaulē, kurā faktiski ir tikai G2, nevis G20, tātad Ķīna un Amerika. Un ja mēs Eiropieši neesam gan spēcīgi, tad mēs nevaram eh, stāvēt pretim šiem diviem lieliem spēkiem. Un galvenais tāpēc mums ir neapšaubīt pašiem sevi, neapšaubīt savu kapacitātu spējas un to, ko mēs globāli pārstāvam. Mums ir, protams, jāmēģina vien, nonākt pie vienprātības ļoti šajos daudzos spēcīgos jautājumos un definēt to ceļu, to ceļu, pa kuru dosies šī vienotā Eiropa. Nu, es tam stingri ticu. Un tieši tāpēc, tad, kad runājam par konverģenci, es, es domāju, ka te pievienojas Emreli kungam. Nu, uh, Tas varbūt nav kā tāds e, priekšlikums. E, te man jās, jā, jābūt solidāram ar savu politisko grupu. Bet par valsts finansējumu runājot, e, varbūt ir vajadzīga kaut kāda rezerva. Un mums Francijā pilnīgi noteikti pie tā jāstrādā. Un tas nepieciešams, ja vēlams nodrošināt konkurētspēju tautsēmniecībā. Tā tad ir vajadzīgs konverģēt šis ekonomikas Un tas, nu, ir tas trūkums, ar ko sastopamies. Ir tik ļoti daudz nelīdzsvarotības starp visām šīm 27, davī, 27 dalību valstīm. Eirozona, ne eirozona, gan starp nodokļu sistēmām, tautsēmniecībām, sociālajām tiesībām. Un līdz ar to, protams, ir ārkārtīgi grūti virzīties uz priekšu vienā virzienā, vienā tempā. Ja dalību valstīs situācijas ir tik atšķirīgas. Un es domāju, tāpēc viens no mērķiem būtu tomēr konverģēties, tātad nodrošināt konverģents, lai varētu virzīties uz priekšu. Vienalga, vai runājam par Francijas vai Vācijas līmeni. Nu, un tas var būt arī fiskālā līmenī, jā, no nu, arī citās jomās nenoliedzam. Par uh, Eiropas kredītreitinga aģentūru, nu es nezinu, vai tas ir ideālais risinājums. Jo, ja mēs tā pasakām, tad, nu, Lūk, katrs pats sev izveidos savu kredītu reitingu aģentūru, lai dotu labas atzīmes, labus reitingus. Nu, ir jābūt mazliet uzmanīgam, jāņem vērā šis risks. Tāpat laikā, protams, ir arī tādas uh, lielās kredītreiķņa aģentūras, kas uh, lielākoties ir, eh, nu, ar Francijas kapitālu, nevis ASV kapitālu, no arī tādas pastāv. Un tāpēc jādomā par šo regulējumu, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem un atkārtoju jānodrošina respekts Eh, un, un atšķirība, tātad šī atšķirība starp privātiem operatoriem un valstīm un viņu suverēnajiem parādiem, valstu parādiem. Es nezinu, vai man izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es ceru, ka tā ir, cik es centos izteikties pēc vietējums lakoniskāk. Jā, turpināsim. Sirpa pietikainē tālāk. Un pēc tam Ildiko. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyszerű tanulmányt. Paldies par šo pētījumu, ar ko mēs arī šodien varējām iepazīties. Vai tūkojums ir dzirdams, jautā runātāji? Jūs uh, pareizi norādījāt uz problemātikas būtību, un arī jūsu priekšlikumi ir ārkārtīgi interesanti un savlaicīgi izstrādāti. Es vēlētos, lai jūs paraudzītos plašāk uz globālo pārvaldību, uz G20 un to, kā jāveido šī globālā uzraudzība. Arī jūsu priekšlikumos ir runāts par to. Paldies! Um kapcsolódnék az előző kérdéshez, hogy... Paldies! Saka Galī Peltas kundze, es vēlētos savu jautājumu sasīt ar iepriekšējo jautājumu, un man ir pāris piezīmes. Vienbalsīgi runājot, nevienmēr valda vienprātība, tam es arī piekrītu, bet es vēlējos pajautāt mūsu viesiem, uh, Eiropas Savienībā tiek runāts par ekonomisko politiku, bet eh, tās pamatā ir ierobežojumi. Un jautājums ir, šos ierobežojumus atbalsta arī Starptautiskais valūtas fonds, un jautājums, vai mums pietiks ar šiem ierobežojumiem, lai izkļūtu no krīzes, un vai krīze vispār ir beigusies. Uh, jo uh, gan tirgi, gan ekonomikas atšķiras un pastāv uh, plaisas. Finanšu tirgum nav nekāda sakara ar reālu ekonomiku, tāpēc es vēlējos jautāt, uh, vai jums nešķiet, ka stabilitātes un izaugsmes pakta elementi uh, gadījumā nav tie paši, kas ir noveduši pie krīzes valsts parādu pieauguma, jo šobrīd daudzos gadījumos valstu parādi vairs nav finansējami un e, ir pavērušajies medību lauki spekulācijai. Un uh, šīs spekulācijas pastāv gan ekonomiski vājākās, gan spēcīgākās valstīs. Un uh, Eiropas Savienības valstīs arī šīs spekulācijas ārkārtīgi spēcīgi ietekmē eiro un Eiropas Savienības ekonomiku kopumā. Es atbalstu to, ka ir nepieciešamas kredītreitingu iestādes. Es nezinu, vai tam jānotiek Eiropas līmenī vai nē, bet eh, varbūt, eh, ka šos uzdevumus varētu risināt arī nacionālā līmenī. Un man ir pāris jautājumu attiecībā uz finanšu transakcijas nodokli. Esmu uzklausījusi daudz viedokļu šajā sakarā. Uh, Ir eh, bijuši arī daudzi pētījumi, bet eh, es uzskatu, ka šī nodokļa ieviešana nesīs sev līdzi arī daudz briesmu. Jautājums ir, kāda būs uh, gūto uzlabojumu cena? Un uh, vai mums pietiks ar eh, šiem noteikumiem, lai attiecībā uz tumšajiem fondiem vai, vai attiecībā uz pašreizējām problēmām atrisināt šo spekulatīvo darījumu problēmu? Nu, Jā, es arī pastāstīšu, izklāstīšu savu viedokli. Nu, nu, šķiet, ka mēs arvien novirzamies šais debatēs no, galvenā, tē, no galvenās tēmas. Nu, nu, uh, Ne, mēs nevaram teikt, ka, lūk, eiro krīze ir par, par pamatu finanšu krīzē. Tas nav pareizi, tā nav. Krīze sākumā ne, neradās no tā, ka nebija uzticības eiro. Nē, tas sākās ar šiem, ar šiem eh, nekustamā īpašuma tirgiem ASV, tad banku likviditāte. Uh, Un tie bija privātie operatori, kas radīja šo krīzi, kas to aizsāka. Tas jau nebija valstu finansējums, valstu parādi, kas izprovocē šo krīzi. Nē, tie bija privātie eh, operatori, kas to radīja. Un tad valstis devās palīgā šiem privātiem operatoriem un līdz ar to pieauga viņu parādu proporcija, lai glābtu šo privāto sektoru, kas tālāk, eh, nu, radīja tālākas problēmas. Nu, šobrīd, jā, šobrīd tagad visi saka, lūk, eiro īsti nevēlas, nē, un tas bija krīzes pamatā. Nē, tā tas nav. Ja šobrīd ir radusies problēma ar eiro, tad tādā gadījumā vajadzēja būt arī problēma, tad jāsaka, vairāk problēmas bija ar dolāru vajadzētu būt, jo ASV bija vēl lielāka parādi. Bet ASV centrālā banka iepērk, pārpērk šīs valsts kas obligācijas. Un e, līdz ar to privātais tirgus nerada, nerada valstī parādus, bet gan Amerikas centrālajai bankai. Nu, tas var sakot, Eirozon, šis Eirozonas problemātiskums, tas nav tas, pie kā es gribētu vairs atgriezties šajās diskusijās. Mēs gal galā, kad veidojam eiro, aizliedzām Eiropas centrālajai bankai uzpirkt valstu obligācijas, parāda, parāda vērtspapīrus. Nu, tagad tas bija prettīkumi, nu, manā, eh, tas atkal man personīgais viedoklis, tā nav spējas to darīt pietiekami skaidri, atbalstīt valstis, lai finanšu tirgu, nu, mudinātu ne, neveikt spekulācijas ar šiem interes, ar šiem procentu likmu piemēriem. Nu, kā, kā tad eh, tālāk rīkoties ar valstu parādiem, eh, jūs vaicājat? Un es domāju, ka šeit ir jā, nu, šīs debats, kas šobrīd norisinās visur par eiro obligācijām. Es partis, pa, personīgi tās atbalstu, nu, protams, tas viss atbilstīgi jāorganizē, ir jābūt diskusijām un tā tālāk jādomā, kā šī sistēma stāsies spēkā, cik ilgi tā darbosies un tam līdzīgi. Tās debats vēl atvērts, bet es jau sen atbalstu šādas eiro obligācijas, jo domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā padarīt tā eiro par, par patiesu starptautisku vienotu valūtu. Šobrīd ir tādi struktūrētie kreditori visā pasaulē, kas, eh, kas vienmēr mēģina diversificēt savu investīciju portfeli, eh, un, eh, jā, un labprāt eiro viņi arī gribētu turēt eiro obligācijās, piemēram. Un tikai šādā veidā, ar šādu instrumentu palīdzību, es domāju, ka mēs varēsim tiešām eiro paradīt par tā, padarīt par tādu patiešām starptautisku valūtu, un tas nākt par labu Eiropai kā tādai nenoliedzami ekonomikā ir nu, daudz tādas ļoti interesantas lietas. Atminos, ka um, vienā krīzes mirklī, momentā, um, tas banka, ko, ko darīja bankas un apdrošināšanas, viņi meklēja, eh, viņas iepirka valsts parāda obligācijas, lai nodrošinātu savus aktīvus. Nu, un tad vienā brīdī, lūk, uh, labi, ka bija šis deficīta iespējas, jo ko tad, cita, kā tad citādāk šis garantijas nodrošināt? Un tad, tad nevaram visu skatīt tikai balnos, balbaltos toņos, nē. Ir pa vidu ļoti daudz nianses. Jā, nu, Bet nevaram eh, tiešām eh, šeit izmantot to domu, ka eiro ir radījis krīzi. Nē, eiro ir kļūst par upuri eh, nu, tādai pagaidu grūtībām krīzes ietvaros, ko, nu, kam nepalīdzēja kopumā šī deficīta situācija. Un deficīts, protams, ir daļa no politikas katrā mūsu demokrātiskajā dalībvalstī nenoliedzami. Katrai valstī ir savi deficīti un eh, man, Žanfransvā, mēs varam teikt arī to, ka Francijā eh, struktūrātais deficīts ir 45-50 miljārdu gadā un tas atbilst finanšu ieņēmumiem ko 2000, kopš 2002. gada gan labējie, ja gan kreisie ir, par ko samazināšu izdevumus. Mēs esam samazinājuši par 300 miljardiem, um, nu, 45 miljardi tur pa vidu, um, arī eiro. Un kas tad notika? Mēs mm, šie ieņēmumi uh, ne, be, tika Šo ieņēmumu vairs nebija, bet izdevumi netika samazināti. Nu, nu tāda bija tā situācija. Nu, varbūt notika nepreiz šī ieņēmuma pārdalīšana. Nu, jā, tās ir politiskas debatas un demokrātiskas debatas. Nu, te man eh, jābūt uzmanīgam, es nedrīkst īsti tagad iesaistīties šādās uh, diskusijās. Uh, eh, Francā, vai jums ko piebilst? Jā. Uh, Es gribēju atgriezties pie jautājuma par eh, krīzi, vai krīze ir noslēgusies. Nu, no ekonomiskiem, no ekonomiskas viedokļa raugoties, no stabilitātes viedokļiem un tam līdzīgi, ja skatāmies, kas notiek ar IKP, tas atkal sāk pieaugt, eh, pamazām arī darba vietas atkal no jauna sāk rasties, viss ir ļoti pozitīvi, bet savukārt finanšu jomā jāsaka, krīze nav pilnībā noslēgusies. Un to mēs redzam šajos pirmajos trijos priekšlikumos, ko mēs izstrādējam. Mēs uzstājam, ka ka pastāv tātad šis likviditātes e, jautājums pasaulē, un tad iekšzemes koprodukts. Kā jau teicu, mums ir divreiz lielāka likviditāte pasaules, apgro, pasaules apgrozījumā nekā kopējais pasaules PIB. Un tāpēc domāju, ka daļa šīs likviditātes būtu jāierobežē, būtu tā jā. jā jāreorientē, lai vērst to pret spekulantiem. Lai uh, at, atjaunot šo uzticēšanos bankām. Jo, ja bankas var savā starpā nevar aizdot līdzekļus, jo ir, lūk, šie toksiskie aktīvi, tad nevar notikt arī refinansēšana. Un Eiropas centrālās bankas nav, nu, un tad, lūk, rodas problēmas. Mēs esam tādā paradoxālā situācijā. No vienas puses mēs vēlamies samazināt šo likviditāti, kas ir radusies, bet tāpat laikā tā ir arī jārada no jauna, jo mums taču ir jāpaspē, jāspēj atkal apūdeņot šīs finanšu sistēmas. Mēs neesam izkļuvuši no krīzes. Es, e, mēs jau neviens ne otrs, protams, šeit nepārstāvam Franciju. Mēs nesam ne tās premjerministri, ne prezidenti, nu, diemžēl nenoliedzam. Uh, bet eh, mēs tikai vienkārši kopā ar 28 citiem kolēģiem esam izstrādājuši ziņojumu par spekulācijām, finanšu spekulācijām, un eh, esam nākuši klēt priekšlikumu par to, kā izvairīties no to negatīvām sekām nākotnē, tā lai tās neatstātu ietekmi uz reālu ekonomiku. Un, eh, nu, tieši šai jomā mēs varam sniegt atbildes. Nu, tad, kad jūs mums uzdodiet jautājumus par citām tēmām, tas jau viss ir ļoti jauki un par pasauli, globālu pārvaldību, ekonomisko pārvaldību un tam līdzīgi. Nu, es nezinu, mēs nevaram piedāvāt jums tāds universāls atbildes. Atklāti sakot, es domāju, ja mēs nonāksim līdz tam, ka daļa no priekšlikumiem, ko mūsu komiteja ir izstrādājusi, ja daļa no tiem tiks īstenoti, ja tie tiks piemērot Eiropas līmenī un arī globālā līmenī, nu, tad tādā gadījumā tas būs milzīgs solis uz priekšu arī globālajā ekonomiskajā, ekonomiskajā pārvaldībā, es domāju, gan arī finanšu jomā. Paldies! Arī es noslēgumā vēlētos eh, izklāstīt pāris komentārus un uzdot pāris jautājumu. Mūsu komiteja komitejas darbības joma ir definēta mazliet plašāk, tā neaprobežojas tikai ar spekulācijām un finanšu krīzi, bet eh, mēs vēlamies eh, apskatīt arī finanšu tirgu jomu. Un, Emanuēlī kungs, es jums tikai daļai piekrītu. Protams, ka visiem faktoriem ir bijusi ietekme, tostarp arī nekustamo īpašumu jomai Amerikā. Taču mums jāņem vērā arī politiskie aspekti. ASV valdības e, mērķi proti, ka katram iedzīvotājam vajadzētu piederēt savai mājai, savai dzīvesvietai un negluži profesionālā kredītu izsniegšana. Būtībā Mm, noveda pie tā, ka radās eh, nepareizi funkcionējoša stimulu sistēma un spekulācijas. Taču šeit mēs nevaram runāt tikai par spekulācijām. Komisija ir veikusi dažādus pētījumus par spekulāciju ietekmi uz valstu parādiem, tostarp arī Grieķijā, un rezultāti bija diezgan pārsteidzoši. Uh, jo būtībā tie liecināja, ka spekulācijas nav mainījušas praktiski neko. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropa pavisam droši nav krīzes cēlonis. Dažas eirozonas dalību valstis jau gadiem ilgi ir piekopušas bezatbildīgu politiku, kad es dzirdu, ka Grieķijā algas desmit gadu laikā ir pieaugušas par 40-50% katru gadu 5,5%, kas pārsniedz produktivitātes kāpuma rādītājus, nemaz neņemot vērā, vai produktivitāte tiek līdzi, tad eh, jāteic, ka tas ir automātiski jau ceļš uz katastrofu, un tam nav nekāda sakara ar eiro vai spekulācijām. Jā, fakti ir tādi, ka Grieķijā sociāli partneri ir e, noslēguši savstarpējas vienošanās, kurām nebija nekāda sakara ar finanšu datiem. Un e, tālāk mēs e, nonākam pie bankām. Mums tagad ir jāraugās, lai Vācijas bankas un Francijas bankas būtu apņēmušās tādu valstu kā Grieķijas, Spānijas un citu obligācijas, ja nu gadījumā par šīm obligācijām netiek samaksāts, lai, respektīvi, mūsu bankas, tostarp arī Vācijas bankas, e, nesastaptos ar milzīgu nepatīkamu pārsteigumu. Tālāk. Mēs zinām, ka Eiropas iedzīvotāji vairs nav tik proeiropeiski orientēti kā agrāk, ka viņi nebūtu vairs nav tik pārliecināti, ka Eiropa ir viņu nākotnes panākuma atslēga, un tā ir diezgan bīstama tendence. Kad tikai nenotiek tā, ka atkal sāk valdīt eh, nacionalistiski orientēta domāšana, un tāpēc es eh, vēlos jautāt, ko tad mēs varētu darīt, lai uzlabotu iedzīvotāju identificēšanos ar Eiropas Savienību, lai to sekmētu. Un otrs jautājums - mēs zinām, ka izaugsme ir nepieciešama. Bez izaugsmes un tikai ar reglamentējumu mēs neko nepanāksim. Mums ir vajadzīgs izaugsmē draudzīgs klimats, izaugsme, bez izaugsmes mēs netiksim vaļā no parādiem. Un bez izaugsmes mums arī nebūs līdzekļu, kurus investēt nākotnē un neiz, neinvestējot nākotnē 10 vai 20 gadu laikā, mēs vairs nebūsim G10 vai G20 vidū, mēs nebūsim līdzvērtīgi Ķīnai un citām valstīm. Jautājums ir, kas mums ir jādara, lai mēs nodrošinātu investīciju līdzekļus nākotnē? Oui, alors là, je crois qu'on va répondre. Nu jā, nu, varbūt mēs varam atsevišķi atbildēt, nu. No? atšķirīgi varbūt pat, nu, vienreiz. Nu, var jau būt, ka mums viedokļi beigās salīdēsies, bet, nu, es nezinu. Nu, par krīzi vēl joprojām. Tā ir finanšu krīze, kas radās eh, vai nu bezatbildīgas eh, kredītpolitikas rezultātā, nu, vai pārāk spēcīgas kreditēšanas rezultātā, ko ko īstenoja privāti operatori. Nu, tā netika mudināta no valsts puses, nē, nu vienalga, vai tā bija Francijas valsts vai ASV valsts, nē, viņi neteica, neteica privāti bankā, lūk, lūk, kreditējiet, kreditējiet visus, nē. Kas notika, bija tas, ka pieauga algas. Nu, es saprotu, ka te noteikti ir dažādi viedokļi par to, bet nu, tas ir mans viedoklis. Tātad atalgojums un uh, vispievienotā vērtības uh, pārdalījums starp akcionāriem visiem mainījās vai joprojām bija vajadzīgs arī pirkt spēja, nu, lai visu nopirkt mašīnas un visu, un tad visu šī kredot, kredīt burtiski eksplodēja. Nu, tās ir tāds politisks debats, nenoliedzam ļoti kaismīgs politisks debats, ko varētu īstenot par šo jautājumu. Viedokļi ir ļoti dažādi, un, nu, mēs jau tad par to izsakamies vēl pat ļoti mierīgi. Nu, tas ir, manuprāt, tas iemesls. Tas nebija eiro, kas radīja krīzi. Tas, ka eirozonā situācija ir pilnīgi citādāka valstis, kas iestājās eirozonā, uh, atteicās zināmā mērā nu, no tā, ka viņiem ir dažādas attīstības līnijas un visi vienojās šajā vienotajā tirgu ar sociālām so, un, un fiskālām eh, vi, aspektiem, politikām. Nu, tas tāpēc, ka, lūk, bija šī, tī, šī otrā paplašana, otrais paplašanās vilnis, kas notika citādāk nekā sākotnēs paušos. Un nu, tad, kad pievienojos Spāniju Portugāli, uh, Tad tas notika pēc ļoti ilga laika, kad tās tika pie, bija piedzinušas attīstības līmeni. Un kas notika šajā otrajā vilnī? Nu, nebija vairs tik daudz līdzekļu, ko tad izdalīt šiem kandidātu valstīm, lai ļautu tām uh, konverģēties. Un uh, tā kā nevarēja dot līdzekļus, tad, nu, tad bija jādod citas iespējas. Un, nu, rezultātā notika sociālais dempings, fiskālais dempings. Nu, zināmā mērā, jā, protams, e, atbildību šeit jāuzņemas pilnīgi visiem. Uh, Eh, nu, par šīm Eirozonas iekšienē radušamies problēmām, bet es tiešām nedomāju, ka eiro šeit pēkšņi izzudīs, pazudīs. Un eh, var jau te teikt, nezinu ko, bet es domāju, ka šis periods, protams, ir grūts, bet tas arī paies. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas valstis varēs tikt ar šiem grūtiem uzdevumiem galā. Tālāk eh, pāriešu pie jūsu uzdotā jautājuma nu, jūs teicāt, parādus var atmaksāt, kamēr nav izaugsmas. Nu, bet tad kā tad mēs atmaksāsim šos numurus? Tas nozīmē, ka ir jāsamazina deficītu līmenis, ja nebūs izaugsmas. Nu, un tas atkal, tas ir ļoti, ļoti personīgs viedoklis. Es domāju, ka tad tādā gadījumā eh, nekas tev noteikti ir jābūt kaut kādu veidu politiskai gribai, jo politiskās domstarpības eh, plaisas ir milzīgas sabiedrība, sabiedrības viedoklis eh, nu, nebūs atbalstošs pilnīgi noteikti. Un, un uh, vajadzīgs, uh, lai vairākumam būtu pieņemums tāds viedoklis. Nu, izaugsme. Lai radītu izaugsme, es domāju, ka ir jāizbeidz visi šie milzīgie publiskie projekti ar desmit miljārdiem vērti un galileo un tam līdzīgi. Visi šie projekti ir nonākuši kaut kādā strupceļā, ne, nevar atrast tiem pietiekams naudas, viņi ir pilnīgā strupceļā un jāpievērš vienkāršākām lietām. Ir tāpat laikā, protams, nu jā, jāsādā plec pie lec, par, par to jau mēs visi esam viens prāts. Tas jau nav nekas jauns. Ir jāuzsāk jauni projekti, kopēji projekti. Un patiešām žēl, ka tas nav bijis iespējams. Bet, nu, kā jau teicu, mans viedoklis jāsaka, nav tāds, ko atbalsta varbūt pat visi mani draugi manā partijā. Nu, mēs, es, piemēram, šodien uzzināju, ka mēs runājam par nolīgumu ar Koreju. 30 miljoni iedzīvotāji tur. Eiropā 500 miljoni. Un mēs runājam eh, par, Eiro, par Korejas preču ienākšanu Eiropā. Bet tad, ko mēs darām īsti? Un it kā tā būtu analogs, analogs partners. Mēs gribam vēl nodarīt pāri mūsu autoražotājiem. Vai tad nav jau tā, ka viņam tāpat jau pietiekam grūti? Nu, un ar Kanādu, piemēram. Nu jā, un tad Kanāda, Meksika, kas vēl ne? Es neesmu protekcionists, nē, nu jūs uzskatāt, ka protekcionists, manuprāt, eh, ir, nu, solis atpakaļ, regress. Bet tāpat laikā es brīnos, ka Eiropa nav spējīga aizsargāt savu rūpniecības sektoru un vienā konkrētā mirklī pateikt, ka lūk, 45% nozars rūpniecības. Es pat runāju par Francijas līmeni, nē, nē, es runāju par Eiropas līmeni šeit. Ka ir ļoti traģiska situācija, nu tad ir jāizbeidz šī situācija. Nē, turpinās viss šie, nu, šīs sarunas par nolīgumiem un tirgus atvēršanas. Un nu, kas tas tāds par drudzi, kas ir pārņēmis, ka mēs vēlamies visai nu, pasaulē pateikt, lūk, mēs jums piedāvājam savus tirgus. Es saprotu, ka atsevišķiem tas, protams, rada prieku un varbūt pat uh, francūžiem. Ir ļoti, nu, daži lieli uzņēmumi, kas varēs to izmantot, kas teiks, lūk, jā, lai dzīvo tirzniecība, bet viss tā rezultātā pamazām, pamazām mēs zaudēsim savu rūpniecību. Un rūpniecība tā, kas atbalsta pētniecību, un es nedomāju, ka tas var tā tālāk attīstīties tieši tā, kā jūs priekšādātāji teicāt, jā, ir um, vajadzīgi kopējie projekti, ir jāfinansē šie kopējie projekti, jāfinansē pētniecība, jāvirzās uz priekšu, bet tāpat laikā ir um, jāizbeidz, um, nu, jāizbeidz to, ka visai pasaulē ir tiesības te rīkoties, un vienīgi, vienīgi mēs esam ierobežoti. Jā, nu tieši to mēs arī secinājām. Jā, ka ir jāidentificē tie kopējie projekti un jādomā, kā tos finansēt. Nu, iz, lūk, izmantojot šīs projektu obligācijas, vai to darīt Eiropas centrālā banka vai kāds cits. Nu, protams, sievietēm vienmēr pēdējais vārds - pervanšs. Euh, merci beaucoup, euh, <laughs> cher Pēr. Jā, es arī, arī gribēju kādus vārdus. Peronš, paldies, ka vēl devāt man vārdu. Ne, Andrī, nu, piedod, nu, varbūt priekšsādātais varbūt atkal it kā tomēr piekļaušos viņu domu gājienam. Šī aptauja, ko jūs eh, mums nosūtījāt mūsu ziņojumā, mēs varbūt izskatāmies pēc tādiem žandarmiem, kas grib tik reglamentēt, regulēt. Bet eh, mēs jau neatsakāmies no eh, atbildības, ne. Jo mēs domājam, ka tas ir vienīgais veids, kā reāla ekonomikai ļaut labāk funkcionēt. Tā, ka tas notiktu mūsu pilsoņu interesu vārdā. Un rezultātā, tieši tā kā manā līkums arī teica, galvenais ir teikt, ka, lūk, Eiropa šobrīd eh, piedzīvo izaugsmi, eh, bet tās nav, bet tā ir daudz lielāka nekā pārējo pasaules partneru izaugsmi. Nu, ko tad, eh, nu, mazāku nekā citur pasaulē. Tad kā, kā tad nevaram jau Ķīnu panākt rīt, bet jādomā par to, kā tas notiks. Tas jau izaugsmu ļaut ne tikai atmaksāt parādus, bet tas ļaut arī mūsu iedzīvotājiem dzīvot labāku dzīvi. Un tā jau ir tā, tas jau ir tas galvenais jautājums, un te parādās ļoti būtisks jautājums, ko varam uzdot, respektīvi, kā visā Eiropas Savienībā rast risinājumu. Nu jā, nav jau tā, ka visus šos sliktos parādus varam vienkārši kaut kur izmest, aizmest. Kā panākt šo izaugsmu, kā padarīt mūsu produktus pievilcīgus, kas ļautu mūsu pilsoņiem vai Eiropā, vai nu vienalga, lai kur viņi visā šajās 27 valstīs nedzīvot, uzrabātu savu dzīves lēmēnu pēc iespējas ātrāk. Nu, tas ir tas, tas, tas komentārs, ko gribu izteikt. Pērvanš, paldies, ka ļāvāt man jums atņemt vārdu un pateikt šos pāris vārdus. Paldies, priekšsētāji. Diezgan daudz jau ir pateikts. Bet eh, vēlreiz par to, vai Eiropa runāt vienā balsī. Es īsti nezinu, vai tam ir par agru vai par vēlu. Jo tas, ko mēs darām šeit, ir par vēlu un par maz, un tā tas ir katru, katru reizi. Runājot, piemēram, par G20. Nu, patiesībā jau visu kārts ir mūsu rokās un mums ir jānonāk Eiropas Savienībai, bet tā ir tiešām liela problēma. Un, un piemēram, tikai teica, ka netiks izveidot vienu balsi, ja nebūs demokrātiskās struktūras. Savukārt Jean-François Mosels teica, ka mums ir jāpieno mūsu spēki, mūsu centieni, lai nodrošinātu, lai nodrošinātu, ka mēs arī G20 spēlējam būtisku lomu. Patiesībā es esmu nedaudz vilsies par to, kas šodien tika teikts, jo bieži tika teikts, ka tagad ir pienācis īstais brīdis, lai visu darītu. Mēs esam runājuši par spekulācijām, bet eh, tas, ko mēs darām, ir tāds mēģinājums eh, salipināt kopā tādu kā glābšanas plānu Eirozonai. zonai bet joprojām mēs redzam, ka Eirozonas funkcijās ir ļoti daudz atšķirību. Runājot par demokrātisko struktūru, lai virzītu uz priekšu, jā, tas ir svarīgi, tas ir jāskata un jārisina jau šodien. Eiro katrā ziņā nav atbildīgs par krīzi, bet uh, tas ir viens no krīzes upuriem. Un tagad mēs tikai atzīstam to, ko mēs jau no paša sākuma zinājām par šo stabilitātes faktu, un ja nav pietiekama ekonomisko politiku koordinācija, tad savu nostāju, savu pozīciju krīzē jūs vainat. Līdz ar to šī dinamika ir parādījusies tagad, kad ir izveidojusies krīze, un rodas iespējas, ka mēs eh, esam pavēlu reaģējuši. Ja ir demokrātiskais deficīts, tad jāskatās uz šo problēmu un jācenšas to risināt. Tāds jau arī ir pamats šīs komitejas pastāvēšanai. Ziņojumā nav nevienā vietā ierakstīts vārds federāls. Mēs neesam to skatījuši institucionālā leņķī. Mēs vairāk skatījāmies no efektivitātes viedokļa. Es, piemēram, runāju ar Zviedrijas sociālistu kolēģiem, un viņi man minēja, ka Vašingtonā, Vašingtona ASV riebjās katrā no pavalstīm. Tā ir tāda attāla federāla valdība, un iespējams, ka tieši šāds liktenis piemeklē katru federālo valdību. Mēs varam ļoti daudz mācīties no ASV pieredzes, bet eh, vismaz prezidents tur tiek ievēlots, ievēlēts kopējās tiešās vēlēšanās. Ja mēs neskatīsim šo jautājumu, nonāksim situācijā, kurā mēs vienmēr paklūpam, tad, kad Eiropai ir kopēja kompetence, tā to neizmanto un nav kopējas stratēģijas, rūpniecības stratēģijas. Un ja mēs nevirzīsimies priekš kopā, tad viss, ko mēs varam pateikt, ir, ka ir nepieciešams vairāk koordinācijas. Uh, jau ļoti daudz, kas ir eh, noticis kopš Maastrichts izveids, un es vienmēr atbalstīšu lielāku koordināciju dalību valstu ekonomikas politiku vidū, bet uh, man vienmēr ir ļoti grūti runāt par šādu stratēģiju. Un Skjops kungs jau teica, ja ekonomiskās politikas, ko mēs šeit veidojam, būs vairāk iesaistītas ar dalībvalstu politiku, tas mazinās to efektivitāti. Skatoties to, ka mēs darbojamies G20 un uz mūsu spēju virzīties uz priekšu ar ilgtermiņu investīciju stratēģijām, tad tie ir jautājumi, kas nedrīkst ignorēt. Man pārsteidz jūsu 24. priekšlikums, jo man šķiet, ka tas ir tabū temats, tomēr acīm redzot, jūs tomēr varat pieteikt šādu priešlikumu nošķirot biznesa pasauli un investīciju bankas. Tā kā man ļoti interesē šis 24. priešlikums. Manuprāt, tas ir ļoti interesants diskusiju punkts par finanšu transakciju nodokli tālāk manuprāt, būtu liederīgi atbrīvot finansējumu, kas varētu iekļauties ES budžetā un uzlabot sadarbību, bet arī skatoties no regulējumi viedokļa. Finanšu transakciju nodokļi tie ir jāskata vienlīdz ar PVN. Ja to nosaka gala operators, tad ir caurskatāmību par visām veiktajā, visiem veiktajiem transakcijām. Un, ja jūs vēlaties atbalstu intensīvu tirsniecību, tad nevajag teikt, ka finanšu transakcijas nodoklis eh, radīs vēlamo efektu. Protams, būs tādas situācijas, ka kāds mēģinās ātri nopelnīt, bet tas arī, zinām, ļoti lielā mērā ietekmēs uh, tirdzniecību. Ja mēs kā likumdevēji uh, kuriem ļoti reizēm grūti turēties līdz tehnoloģiju attīstībai, ja mēs atteiksimies no regulējuma iespējām, tad tas būtu ļoti žēl. Pēdējais komentārs. cilvēkiem sāk apni tas, ka lietas netiek īstenotas. Piemēram, par to, kas notika pagājušo nedēļu attiecībā uz uzraudzības iestādēm, kuras mēs smagā darbā izveidojām. Šakdelor ieteikumos. Mēs vēlamies, lai šādām iestādēm būtu patiesas pilnvars, bet lielākā daļa dalību valstu nevēlējās iesaistīties sācensībā, lai izvirzītu savus kandidātus šādām iestādēm. Tas vēlējās tātad paturēt pulveri sausu turpmākām diskusijām. Komisija ļoti stingri iestājas par savām pilnvarām, tai nepatīk, ka tiek izveidot šādas iestādes, un neviens īsti nav pateicis, kas tam ir jādara. Ja ir Eiropas tirgus iestāde ar patiesām pilnvarām, tad jau ļoti labi. Mums jau ir Eiropas centrālā banka, kuras, pirms kuras bija Eiropas monetārais institūts. Un tagad tā tiek atzīta par pilntiesīgu iestādi, kas skata banku jautājumus, finanšu transakciju lietas, apdrošošanas gadījumus un tā tālāk. Bet šobrīd mēs ļoti ievērojami samazinām budžeta un personāla piešķīrumu šīm iestādēm un tas negatīvi ietekmēs mūsu kontroli par spekulācijām. Ja mums ir nepieciešama Eiropas regulātori un uzraugi, tad šādām iestādēm ir jābūt iespējai pildīt savus pienākumus. Un, diemžēl, mēs arī šo iespēju esam palaiduši garām, un tur vienlīdz vainīgi ir gan komisija, gan dalībvalstis. Tad, kas notika? Mēs vēlējāmies, lai būtu trīs iestādes - banku iestāde, apdrošināšanas iestāde un aktīvu iestāde, lai tām būtu patiesas pilnvaras. Jo agrāk komisija sagatavoja priešlikumus šajās jomās, bet, manuprāt, tagad ir gadījumi, kad šīm uh, iestādēm pašām uz savu galvu ir jāspēj piedāvāt klājā ar priekšlikumiem, bet dalība valstis nesniedz nepietiekamos budžeta līdzekļus, lai šīs iestādes varētu eh, nodot cilvēkus, eh, kas pietiekami daudz izprastu attiecīgās jomas. Līdz ar to tie cilvēki, kas tika iecelti, tad cilvēks, kas tika kurš vada ESMA Eiropas vērtspapīru aģentūru. Tas bija cilvēks, kurš mums nebija pazīstams pirms tās dienas, kad viņš tika iecelts, tā kā viņš ir pilnīgi nepazīstams cilvēks. Ja nav nekas piebilstams, varam pabeigt šīs dienas sanāksmi. Paldies, ka ieradāties un eh, dalījāties savās idejās. Paldies!